La séance est ouverte. Sākam sēdi. Dārgie kolēģi, es lūgtu klusumu zālē. Atsāksim darbu. Un es jums piedāvāju uzreiz pievērsties sastajam un septītajam darba kārtības punktam. Runa ir par 2014. Eh, gada budžetu un diskusijām par to. Šī gada kalendārais budžets sākās ar divu mēnešu nokavēšanos, eh, ņemot vērā laiku, kas bija nepieciešams, lai panāktu kompromisu par 2014. un 2012. gada budžeta ietveru. Par, eh, tātad 2014. ir pirmais šī daudzgada finanšu schēmas gads komisārs mums prezentēja projektu pirms aptuveni 15 dienām. Un mēs vienojāmies ar Lietuvas prezidentūru, ņemot vērā šo aizkavēšanos darba uzsākšanā. Mēs vienojāmies, ka pirmais trialogs būs aptuveni 2. 3. septembrī. Mums nu pat bija koordinātoru sanāksme, kurā mēs diskutējām par um, tekstu un par um, Anjencinām uh, referenta uh, tekstu par šo trialogu. Un es arī domāju, ka Anna Jensenas kundze un Monika arī komentēs šos, un, protams, arī pārējie varēs izteikties par šim jautājumu. Anna Vārds jums par 2014. gada budžetu un pilnvarojumu trialogam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs esam sastādījuši šo rekomendāciju projektu no grupu puses par 2014. gada budžetu. Trialogs nenorisināsies šeit vasarā, jo budžets ir sastādīts vēlu, bet tas tātad notiks septembra sākumā. Protams, ka šīs rekomendācijas ir par budžetu, ko prezentējusi komisija, un būs arī par padomis versiju, kas pagaidām nav zināma. Tātad um, augstu beigās um, to papildinās um, padomis versija. Rekomendācijas um, projekts ir visnotaļ īss, un tas atsaucas uz situāciju, kāda pašlaik ir um, daudzgadu finanšu schēmā, kas neapšaubāmi ir um, saspringtāka, un tas skar arī pašreizējo maksājumu un maksājumu uh, problemātiku, kas uh, šobrīd ir aktuāla un, protams, tas būs arī problēmātisks jautājums pārunu laikā. No komisijas priekšlikuma redzam, ka budžets atspoguļo šī gada samazinājumu par 6% maksimā eh, apropriācijās eh, un 5,8% samazinājums eh, rīdzen, un tātad um, budžets kļūst mazāks. Runājot par atsevišķām iedaļām, rekomendāciju projekts um, atsaucas uz skaitļiem, kurus mēs varam ieraudzīt um, projektā. Redzam, ka pētniecības uh, apjoms uh, kosme, Erasmus un šīs sadaļas ir tādas, kādas tās ir. Uzskatām, ka neesam pietiekami tikuši iesaistīti šajā procesā, kā mums būtu to gribējies, un 1B sadaļa ir jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, kas ir ļoti būtiska. Tur mēs um, redzam arī izmaiņas um, un um, notiks arī sociālo fondu izmantošana, taču tas nozīmē, ka citas programmas būs 2014. gadā jāsamazina. Līdz ar to mums ir jāredz, kas tad tiks um, nostādīts zemāk. Nu, saka to frontu kur būs šis backloading. Visas eh, šīs eh, programmas, kas ir samazinātas diezgan daudz, tas ir 20-25% samazinājums, tātad tie, tas ir ļoti liels samazinājums tādām programmām kā Rights and Citizens un Europe for Citizens, Eiropa pilsoņiem, un ir liels bažas attiecībā uz ārlietu politikām Redzam arī samazinājumus arī šajās politikās, um, augstus, augsts prioritātes attīstības politikās, uh, kaimiņu attiecību politikās um, ir samazinājums un apropriācijas uh, um, palīdzība Palestīnai ir daudz mazāk budžeta saņēmusi nekā būtu nepieciešams, tā kā arī tas mums rada bažas. Runājot par administratīviem izdevumiem, bažas ir par eh, tiesas prāvu, kas eh, nav beigusies. Mēs nezinām, vai padomē zaudēs eh, šo prāvu lietā, kuru esam cēluši pret viņiem, prasībā, ko esam cēluši pret viņiem. Ja šī lieta būs par labu Eiropas Savienības um, darbiniekiem tad būs jāmaksā rēķins par to, un tas varētu būt jāmaksā 2014. gadā. Protams, ka tas būtu jāatspoguļo budžetā. Un, protams, ir arī jautājums par aģentūrām. Šorīt uh, kopā ar mums bija aģentūras, kas paskaidroja situāciju, kas bija ārkārtīgi satraucoša. Tas, kā komisija ir um, veikusi budžeta samazinājumu aģentūru administrācijai un konkrētāk um, saglabājot atsevišķu izmaksu, uh, atsevišķu aģentūru izmaksas ļoti zemā līmenī, lai citām aģentūrām palielinātu šīs izmaksas. Tas nozīmē to, ka ir aģentūras, kas paziņo, ka vienkārši nespējas pildīt um, savus uzdevumus. Tātad ir šādi jautājumi, šāds problēmas, kuras mums būtu padziļināti jāpētī. Katra komiteja neapšaubāmi iedziļināsies savā jomā un sniegs savus atzinumus, un mēs jau esam saņēmuši e, pietiekoši daudz specializētu komiteju atzinumus, kas detalizētāk analizē konkrētu jomu e, situāciju. Un visbeidzot, pilotprojekti un sagatavošanās aktivitātes, kas jau faktiski attiecas uz vispārējo budžetu 2014. gadam. Un runājot par sagatavošanās aktivitāšu prezentēšanu un pilotprojektu prezentēšanu, mums ir um, šī procedūra, kurā Komisijai jāprezentē projektu idejas, un komisija var izlemt, vai šīs idejas ir izpildāmas. Un 162 sagatavošanās aktivitātes un pilotprojekti tikuši prezentēti komisijai, no kuriem 132 bija jauni e, priekšlikumi un 30 bija tie, kas jau pastāvēja iepriekš. Protams, kopējais šo projektu saraksts, kas ir 2072, 272 eh, miljoni aptuveni, tad eh, mums ir 50 miljoni sagatavošanās aktivitātēm un 40 miljoni pilotprojektiem. projektiem tas ir pārāk daudz, bet uh, komisija ir uh, sniegusi konkrētu skaitļus un um, 28 um, projekti ir um, saņēmuši A līmeni, kas uh, saņems uh, atbalstu, 37 ir B kategorijas um, vērtējums un pārējie projekti komisijas prāta jau iekļaujas pašreizējās programmās vai arī nebūs izpildāmi. Protams, informācija tiks izplatīta visiem, lai visi varētu iepazīties ar esošo situāciju, un šī informācija neapšaubām mums būs svarīga, lemjot par to, kuri pilotprojekti un sagatavošanās aktivitātes būtu jāveicina un kuras ne. Ja neskaita kopējo summu, ko varēs izmantot šiem pilotprojektiem un sagatavošanās aktivitātēm, mums ir arī griestu problēma dažādām kategorijām, kas varētu nozīmēt arī to, kam šeit ir ierobežotas iespējas tam, ko mēs varēsim darīt. Un mēs mēģināsim panākt visu iespējamo, lai varētu izpildīt tādus projektus, kas būs uh, izpildāmi un varētu sniegt labus rezultātus. Tāds būtu viss, kas man būtu sakāms par um, šo rekomendāciju projektu. Es varu teikt, ka pirmajā komitejā ar uh, specializētajām komitejām pēc Jemandovska um, kunga prezentācijas um, bija daudz bažu, jo jaunais finanšu, jaunā finanšu schēma nozīmē to, ka mums uh, piešķirtās summas ir mazākas un daži projekti, kā piemēram pētniecības jomas projekti, eh, kritīsies ar 30% eh, kritumu un būs pakāpeniski pieaugums uh, Eh, nākamajos gados, taču ir dīvaini redzēt šādu kritumu pētniecībā, ja mēs eh, runājam par izaugsmi un vajadzību pēc izaugsmes, taču tāda nu ir situācija, un man jāsaka, ka pirmajā sanāksmē ar eh, specializētajām komitejām valdīja diezgan zin, liels izmisums attiecībā uz šiem skaitļiem. Es uzskatu, ka pārunas nebūs vieglas. Paldies. Anna. Paldies, Anna. Monika. Lūdzu. <laughs> Mīļais priekšsēžu kungs, man vienkārši bija nedaudz jāpasmīkņā par Annas Jensens teikto, ka būs bija grūtas sarunas, un tad es teicu, ka jā, nu tā gan bija mm, sarunas par pagājušā gada finanšu ietvaru mm, atstājušas pēdas pie dažiem, bet nu jā. Tagad par E, parlamentu budžetu un citām iestādēm, kā jau pagājušajā vai iepriekš pēdējā e, budžeta komitejas sēdē e, sacīja, toreiz vēl nebija ierēģiņa statūtu, ierēģiņa reglamentā teksts un arī ne par, vai skaitļi un arī ne par daudzgadu finanšu plānu, un tagad redzējām, ka 2013. un 2014. gadā e, pieaugs e, algu izdevumu, un līdz ar to par 0,82% mūsu budžets samazinās. Tas ir e, jūtami. Ja mēs tā kā to pēdējos nedēļās un mēnešos esam taļarījuši. Um, turpināsim, tad ir um, sasaukuma beigas ar maksājumiem, kas pārklājas, un tagad ir jau vairs nav 3, bet nu 2,15%, kas gan ir e, mm, pieauguma liela daļa. Sasaukuma beigas ir dārgas. Horvātija e, sadārdzina mūsu darbu par 0,76%, ja mēs saskaitam šīs abas lietas kopā, uh, un atrēķinam kopējo pieaugumu par 2,47%. Tāds ir reāls pieaugums, ja mēs atvēlkam Horvātiju un e, sasākuma periodu beigas, tad mēs esam pie 0, mīnus 0,04%. Tātad e, administratīvajam aprātam nākas tomēr ar mīnus rēķināties Būs vēl daži pielāgojumi, eh, vērš uzmanību uz to jau tagad, eh, iespējams, ka vēl pirms pirmā lasījuma, pirms nākamās budžeta komitejas sanāksmes, mēs ar reģionu komiteju un ar sociālo un ekonomikas lietu komiteju eh, ciešāk sadarbosimies, tas savukārt atsauksies uz mūsu skaitļiem, ja abu komiteju um, budžeta vietas tiks pārnests uz mums, un mums nāksies daļa no tā maksāt. <clears throat> Bet jānogaida, kādu virzību sarunas ņems. Parlamenta administrācijā arī par to vēl ir viena otra diskusija. Uh, šie skaitļi tad būs septembrī, taču tagad vairs nav 3,29% pieauguma runa, bet 2,47%. Attiecībā citām, uz citām iestādēm ir šādi. Eiropas Savienības tiesai būs 0,24% pieaugums pēc vienošanās ar komisiju par dažām štatu vietām Eiropas revīzijas palādai, tā būs mīnus 3,2 procenti, ņemot vērā zināms process, kas revīzijas palātā tiek īstenots sociāla ekonomikas lietu komitejā, būs 0,7% pieaugums reģionu komitejai, 2,2% pieaugums Eiropas ombudam būs lielāks pieaugums 3,8% un Eiropas datu uzraugam pieaugums 10,1%. Esmu uzsākusi sarunas par to datu uzrauga budžets, protams, ir ļoti neliels un tādēļ daži pielāgojumi nav veicama arī no vienas dienas uz otru. E, tos nāksies īstenot nākamo 2-3 gadu gaitā. Ārējās darbības dienestam ir 3,2% pieaugums. Akcents uz saistībām, bet arī drošības pasākumiem un īres maksājumu gaidā, gaidāmo pieaugumu ja ēka līdz šim tikai 3 mēneši tika īrēta, tagad jau 12, nu tad tas, protams, sadārdzina, bet neizbēgam, jo e, īres ir jāmaksā, nekur neliksimies. Tāds būtu pārskats par šiem skaitļiem attiecībā uz citām iestādēm. Lielas problēmas šeit nav, liela problēma arī nav lielu eh, domstarpību ar komisiju. Liels paldies, Monika Eiden. Gracias, presidente. Lo primero de todo. Paldies, priekšsēkungs. Pirms um, plašāk izsakos vēlos pateikties Jensēnas kundzei par to darbu, sagatavojot uh, šo trialogu mandātu. kā arī e, par e, to, ka citām e, grupām ir bijis vieglāk piedalīties un izteikties. Man nav īpaši komentāri par pašu mandātu, mēs visi uh, vienojāmies. Tomēr ir arī uh, jāsaka, uh, ka procedūrās attiecībā uz 14. gada budžetu, jo vairāk uh, tur iedziļinās, tur uh, tiek noteikts finanšu ietvers Ir arī eh, komisijas eh, budžeta projekts, eh, tomēr tur būs diezgan daudz izmaiņu no DSF, DFS. Un es redzu, ka komisija ir daudz pie tā strādājusi, tomēr būtu labi, ja viņi nāk klajā ar informāciju par to, kad būs grozījuma vēstule pieejama. Lai saprastu, kā tieši šīs te izmaiņas, kāds ir bijušais izmaiņas. Kāda ir ietekme uz jauniešu garantiju? Un kā ir ar fondiem no citiem gadiem? Tam ir arī ieteikumi samazinājumiem, piemēram, Connecting Europe eh, mehānismā. Kad mēs saņemsim šo vēsturi, vēstuli? Un man arī satrauc eh, tas, kā mēs eh, turpmāk strādāsim. vai eh, mums ir eh, jābalstās uz eh, padomes grozījumiem, tomēr, ja nav šāda komisijas galējā priekšlikuma, kā īsti mēs kā komiteja varam strādāt? Un tad attiecībā uz šo backloading un programmām, kāda tam būs ietekme? Piemēram, Connecting Europe mehānisms, kur tas arī ietekmēs. arī pirmo divu gadu uh, fondi, kas tiks uh, aizkavēti. Un es zinu, ka arī EFS ir uh, daudz zaudējusi, un daudzi referenti to var apstiprināt par to, ka viņi ir ļoti daudz zaudējuši uh, DFS uh, nolīgumā. Vienošanās uh, laikā. Tad kāda uh, īsti būs šī ietekme? Tad attiecībā uz aģentūrām. Mēs par to arī koordinatoru uh, sanāksmē runājām, bet jebkurā gadījumā tā ir uh, problēma. Daudz aģentūras eh, saka, eh, ka mm, tad budžets ir uh, ierobežots, un tā ir uh, problēma. Un, ja manā rīcībā inf esošā informācija ir pareiza, tad uh, šķiet, ka uh, padome integrēs uh, detaļas um, mm, aģentūra pārvaldē, un uh, tur būs iesaistīti arī daudz auditoru, līdz ar to jau no paša sākuma. Uh, tas arī uh, radīs sarežģījums uh, padomas uh, lasījumā attiecībā uz. Uh, sagatavošanās eh, darbiem un eh, komiteja grozījumiem mums ir jāpieņem diezgan eh, nērts lēmums mūsu komitejā. Mums ir jākļūst par tā saucamajiem sliktiem policistiem, un es īsti nevēlos pieņemt šādu lomu. Bet ir skaidrs, ka katrs eiro, ko mēs ieguldām sagatavošanās projektos, vai arī, lai mm, paaugstinātu, palielinātu kādu konkrētu budžeta pozīciju, šis eiro tiek eh, atņemts jauniešu garantijai. Tā ir vienošanās daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Tas viss ietekmēs jauniešu garantiju. Tā ir jākļūst par mūsu prioritāti. Šis būs ļoti sarežģīts gads budžeta ziņā, un man arī pēdējais jautājums komisijai savā eh, projektā eh, maksājuma rezerve miljonus eiro. Tur ir teiks, ka eh, šādas rezerves nav. Nav tātad naudas, ar kuru varētu sekt izdevumus, kas saistīti ar neprezētiem gadījumiem. Un nebūs līdz ar to arī naudas, ar kuriem sekt rēķinus, kas nav iepriekš samaksāti. arī attiecībā uz pieto sadaļu. Ja e, tiks e, pieņemts e, tiesas spriedums par darbinieku jautājumu, tas viss kļūs ārkārtīgi sarežģīti. Pat tad, ja padome samazinās dažas no maksājuma apropriācijām. Un balstoties uz komisijas aprēķiniem, jautājums paliek šāds, kā mēs varam tālāk rīkoties. Paldies, Dominika Rikē. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es varu tikai atkārtot um, iepriekšējās uh, kolēģis teikto. Paldies uh, Annai Jensenai par to, kā viņa ļoti grūtos apstākļos varēja strādāt un varēja dalīties ar mums savās domās par um, trialoga mandātu. Paldies! Un es vēlējos uh, tādas makroskopiskas piezīmes teikt, ja tā varētu teikt. Pirmais, ko mēs varam konstatēt, ir tas, ka nav limita. Uh, nav uh, kapacitātes uh, ne vest sarunas, ne arī pieņemt šo budžetu. Tā kā viss notiks ļoti cieši un ļoti saspringtā uh, ietveram. Otra lieta, ko es vēl, vēlējos teikt, ir um, tas, ka jaunās aktivitātes sastāda aptuveni 10% uh, budžeta piešķīrumu. Tātad tas ir likvidācijas budžets, ja tā varētu teikt. Tas viss ļoti atspoguļojas arī tajā budžetā, kas mums uh, ir šobrīd. Vairums uh, maksājumu kredītu tiks piešķirti pārpalikumu likvidācijai un visbeidzot, ņemot vērā um, padomes politisko žestikulēšanu, ja tā varētu teikt, ir lietas, kuras tiek um, uh, veiktas kā frontloadings un backloadings. Un komisija tātad būs šis daudz, šī daudzgad finanšu schēma, un mēs uh, tās apjomus tagad jau sākam nojaust, vai tā varētu reizē gan budžeta komitejai, gan parlamentam iesniegt uh, plānu uh, par šo uh, finanšu schēmu un paskaidrot varētu, kā tad funkcionēs šis frontloadings un backloadings tieši konkrēti šīs finanšu schēmas laikā, jo, manuprāt, tas nav pilnībā sabalansēts DFS um, um, ietvaros. Um, domāju, ka pēdējo pāris gadu beidzamo uh, gadu uh, posmā būs uh, problēmas tādā gadījumā. Ja parlaments uh, apstiprina daudzgad finanšu schēmu, tad tas apstiprina godīgu finanšu schēmu. Kad runāju par šo frontloadingu un backloadingu, es ļoti satraucos, jo jautājums par to, vai tas būs sabalansēts, sabalansēta schēma visu šo gadu laikā, jo ja nē, tad, un, un, un ja nav jaunu aktivitāšu, ja ir Eh, pārpalikumu, kas jādik, jālikvidē. Un ja ir šāda veida aktivitātes, eh, kas tiek eh, veiktas šī budžeta ietveros, tad tas ir likvidācijas budžets. Mums nav grūtību vest sarunas, vienkārši nav par ko vest šīs sarunas. Vissvarīgākais, kam mums būtu jāpievērš uzmanība, ir tas, ka backloadings un frontloadings, kas tagad te parādīsies, uh, būs jāaizstāj DFS ietvaros. Pretējā gadījumā DFS vispār nebūs jēgas. Tas nozīmēs to, ka parlaments ir uh, diskutējis par šo DFS, kā to ļoti labi zina priekšsēdētājs, un pēc tam mēs pilnībā pievērsīsimies šai piešķiršanai un um, pusmandāta ietvaros eh, notiks. Fe, vēl vienas eh, sarunas, kas varētu, kā mēs ceram, sniegt budžeta eh, dinamiku, to palielināt. Taču šobrīd notiek atsevišķu politiku pilnīga izēdīšana. Ja mēs runājām par šo Europe Facility un par šo programmu, mēs skatāmies, kā tas bija sākumā. Mēs šeit esam pilnā backloading šajā ziņā. Uh, Es vēlētos komisijai eh, lūgt paskaidrot, kā tā grasās sabalansēt eh, šo finansējumu, eh, un pretējā gadījumā nav nekāda līdzsvaru šajā finanšu schēmā. Lielas paldies! Juta Hauka lūdzu. Paldies! Es, protams, varu atkārtot visu to, ko es teicu jau šorīt, kad mēs tikāmies ar aģentūru pārstāvjiem, bet to nedrīkšu. Es teikšu tikai to, ka komisijas pieteikums, piedājums ir nepieņemams. Tas ir pirmais. Mēs visi zinām, kā tiek veidots aģentūra budžets. Ir uzraudzība, ir pārvaldības padomu, management boards, tad ir grupu daudzgad plāni ar darba programmām, kuras mēs viss esam apstiprinājuši, mēs esam tiekuši, jā, plāns ir kārtībā, uz priekšu, to pašu ir darījis komisija starp citu, un tad viņi sastāda šo budžetu un saka, tik un tik mums ir vajadzīgs, un tad eh, ar saviem partneru ģenerāla direktorātiem viņi sazinās, un tas nonāk pie budžeta ģenerāla direktorāta, un viņi to visu samazina vispirms. Tas tāds eh, mūsu projekts tad. Es šorīt arī jau teicu, ka eh, ar to vēl viss nebeidzās, jo nevis no pieredzes, jā, no pieredzes arī, bet mēs jau tagad esam sapratuši, ka padome to eh, nedaudzo naudiņu, kas aģentūrām ir atlicināt, grib vēl samazināt. koordinatoru sanāksmē mēs nu pat apspriedāmies par to, kā mēs attieksimies pret eh, jūras drošības aģentūras pilnvaru paplašināšanu un lēmām to atlikt uz septembri, jo mēs problēmai, kur esam identificējuši, neredzam risinājumu. Jā, nu tā tas ir, mums nav risinājumu, jo tas nav iespējams. tas, kas viņiem būtu jādara, nav paveicams ar 6,5 miljoniem vairāk sadalīts uz tik un tik gadiem. Tas ir bleķis. Ko tad daram? Ja mēs to, ko budžeta komiteja vismaz pēc referentu priekšlikumu paredz, tad nevis 6,5 miljonu vairāk, bet 32,5 miljonu vairāk, tad tas vēl ar vienu nesasniedz aģentūras aprēķins, bet arī tas šķiet nav reāli. Bet ko tas nozīmē? Ka vienīgais reālais ir, ka mēs sakam, tik un tik līdzekļi jums ir, vairāk komisija saka, jums nedabūt, un tad padomu to visā samazinās, un tad mums vairs nebūs cits iespējas, kā teikt, ka nu tad šis un šis un šis e, uzdevums vienkārši e, nebūs jums. Pretēji citādi to nevar darīt. Tas ir jāsaprot. Mēs nevaram vienkārši ar vienu vairot uzdevumus, tāpēc, ka tas viss ir tik svarīgi un tik brīnišķīgi un tik pašsaprotam un beigās to, ko jūs esat kā likumdevējs nolēmis, negribat samaksāt. Punkts. It kā tās ir tās pašas iestādes, es tikai tā teikšu. Vienīgais attiecībās, kur tā ir taisnība, tas ir parlaments, jā. Bet uh, padoms dažās grupas jau pat viena ar otru nerunā. Nu, tas ir viens. Otrs ir tas, ko, uz ko norādīja Dominiks Rikē un ko Eida arī jautāja, kad mēs saņemsim šo grozījumu vēstuli komisija pat nemaz par to nerunā, ka tagad ir vienošanās par daudz gadu finanšu plānu un ka viņu ierosinātais budžets nemaz nav tā īstenojams tādā veidā. Bet tas vēl ir jālabo. Par to viņi nerunā. 1., 2., 3. jūlijā padomes budžeta komitejai bija sanāksmes, un komisija izbrīnītiem klausītājiem paziņoja, kurās jomās turpmāk būs frontloadings un kurās būs backloadings. Un kas to būtu domājis? Backloadings būs attiecībā uz Horizon 2020, apārsni 2020, tad Erasmus un CEF, tātad enerģija un transports, protams, attiecībā uz abiem. Un frontloadings būs, jo tur jau nu gan līdzekļi ir ļoti steidzami vajadzīgi šie līdzekļi 14. 15. gadā. Ita un Galileo kurš to spēja noticēt, ka mēs šo eh, līdzekļus, kurus mēs backloadingā ierakstam, kaut kad, jebkad redzēsim, to taču neviens cilvēks netic. Un padomē viņi to pārstāv, un viņi šī ierēģi māja ir galvām. Nevienam nav politiskās atbildības, nevienam. Tas ir vienkārši jāpinkšķi. Un tā eh, nevar. Un ja mums tagad nebūs nekādu uh, um, rezervju, um, par to arī uh, uh, padomē uh, viņi ir runa, ka viņi grib vēl visu šīs rezervas samazināt. Lai viņiem būtu atcība uz maksājumiem rezervi. Kas tad ir mūsu elastības instrumenti, par to taču mēs arī nolemam, to taču mēs varam izmantot neparedzētiem mērķiem. Es domāju, ka mm, tas viss kļūst arvien nešpetnāk, kad mums ir sarunas par budžeta jautājumiem, un es arī vairs nespēju saprast, kā komisija e, tik e, ļoti e, e, klanās padomēji. Paldies, Juta Artonga kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jūs saprotat, ka man ir pilnīgi citādāks viedoklis nekā Haugs kundzei. Es vēlētos uh, eh, rēģēt uz uh, iepriekšējā kolēģa teikto. Vai aģentūras, uh, par aģentūras steidzamību pārunu laikā. Vakar saņēmu aģentūru notu par to, ka bija nepieciešams aģentūrās veikt taupījumus Es priekšsēdētāju kungs pārstāvu tautu, pārstāvu vēlētājs, un es šeit runāju pilsoņu vārdām. Es uzskatu, ka ir vienkārši neticami un atbaidoši, ka aģentūras tagad uh, raud, ka viņām vajag vairāk naudu. Es uzskatu, ka būtu uh, vairāk jātaupa aģentūrās un ka dažas pat būtu jāslēdz. Paldies, dārgais kolēģi, Paula Rubīka kungs. Paldies priekšsēdē. Un tagad runāsim atkal nopietni. E, es domāju, ka Eiropas nopietnās problēmas mums arī šeit ir nopietni jāapspriež, un es priecājos, ka šo priekšpusdienu mēs ļoti nopietni runājām par programmu Erasmus jaunajiem uzņēmējiem. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas uzņems atbildību par nodarbinātību, kas gādā par to, lai šajā jomā tiktu panāts progress, un es īstenībā uh, lepojos ar to, ka vienbalsīgi visas parlamentu grupas e, iestājās par to, ka Erasmus jaunajiem uzņēmējiem būs viens no šīs 6 miljārdu nodarbinātības programmas stūrakmeņiem. Mums ir vajadzīgi 6% apmēram tam 350 miljonu apmēram, ar to tiks radīta jauna kultūra, jauna domāšana, kas mums visiem ir ļoti svarīga, kur sociālajie partneri arī ļoti uh, noteikti atbalsts, un es domāju, ka pirmajam gadam paredzētie 20 miljoni mums dos iespēju uh, sabiedrībā iegūt ticamību, jo ar šīm debatēm par uh, um, līdzekļu samazinājumu, par to it kā visi priecājas, bet ar šiem uzdevumiem, kas tiek nodot Eiropas saimnībai, eh, rīkoties tur, kur dalībvalsts izgāžās, un tiešām šeit dalībvalsts ir dramatiski izgāzušās attiecībā uz nodarbinātību, nu tad šeit Eiropas saimnībai ir jāgādā par um, atbalstu un kārtību un jāsniedz palīdzīgi roku, un to mēs arī darīsim. Paldies! Paldies! Mums ir tā laime, ka šobrīd uh, Mums, eh, mūsu vidū ir komisijas pārstāvis, un es vēlētos papildināt iepriekšējā runātāja teikto šādi. Vienošanās, ko mēs panācām ar um, komisiju, padomi, ar parlamentu priekšsēdētāju un īrijas prezidentūras pārstāvi. Uh, Tas eh, papildināja atsevišķus eh, elementus, kuriem būtu jāparādās 2014. un 2015. gada budžetā, jo frontloadinga papildinājums, ko padome vēlējās padomes eh, sakarībām ieviest par jauniešu iniciatīvām un jauniešu nodarbinātību, uh, par eh, šo DFS, tas, tas tad būtu divu gadu laikā, sadalot, eh, de, sadalot eh, apvārt 2020 Erasmus un arī dzēn kosmi. Bija arī tātad šis sarakstē un um, debatas par 2014. gada budžetu, taču padomes eh, priekšēdētāja lēmums par šīm jaunatnes iniciatīvām un eh, padomes prezidents to arī teica. Eh, vairāk kārt viņš runāja par 8 miljārdu apjomu. Līdz šim visur runa bija par sešiem miljardiem. Vai šobrīd ir konkrētāka informācija par šī finansējuma avotiem? Un tas ir uh, vēl viens uh, piemērs vispārīgākam jautājumam, par, kuriem, par kur runāja Rīgas kungs. Ir labi izmantot uh, frontloadingu, taču tas nozīmē, ka citu uh, kredītu izmantojums eh, tiek eh, atbīdīts tālāk, un mm, gan parlamentam, gan mm, padomēji vajadzētu skaidru izpratni par to, kas tieši notiek ar šī eh, perioda griestiem un šo periodu kopumā pēc šiem lēmumiem. Ģenerāldirektora kungs. Mm, kas pārstāvēs komisiju, uh, varētu sniegt atbildu šiem jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājkungs. Es tiešām vēlētos uh, paskaidrot uh, šos jautājumus. Vispirms, kas attiecas uz budžetu un to, ka nav šo limitu. Un tā, tā, tā tad ir loģiskas tas loģisks iznākums pēc eh, šī 2014. gada eh, finanšu schēmas. Komisārs Ļevandovskis jau arī mums prezentē šos skaitļus. Situācija ir tāda, ka ir šis likvidējamais pārpalikums ļoti liels. Programmas eh, sākumā 2014-2020 jūs saprotat, ka finanšu periodu sākumā vajadzības ir daudz mazākas nekā beigās, un es teiktu, ka ir pilnīgi normāli pēdiņās, ja perioda sākumā galvenais finanšu sloks tiek veltīts agrāko parādu nomaksai. Tā ir šīs finanšu sistēmas loģika un būtība ar eh, kādā mēs šeit Eiropas līmenī darbojamies. Tādēļ eh, tik tiešām ņemot vērā šo visnotaļ pieticīgo maksājumu līmeni, nebūtu prātīgi un matemātiski nebūtu iespējams paredzēt eh, atšķirīgu E, robežu nekā to, ko mēs esam jau paredzējuši. Jautājums par frontloadingu un backloadingu. Es šeit gribētu teikt divas lietas. Es teikšu tā, e, ka budžetā, kas tika iesniegts, mēs e, nesam integrējuši, um, kā jūs minējat, kosme, Erasmus. Uh, apārsni 2020 un būs eh, koriģējošā vēstule šajā sakarā un septembrī, kā jau minēja runātāja sanāksmes sākumā, par šo jautājumu būs runa un šajā laikā jums būs septembra sākumā tad arī skaidrāks redzējums par to, kas tieši tiks eh, frontloadēts un backloadēts, angliski runājot, un būs arī A un B rubrikas par eh, šīm jauniešu programmām. Apjoms, kas eh, perioda sākumā tiek izmantots, piemēram, šajā rubrikā apvērsnes 2020 kosmē Erasmus un tā tālāk, tā nav zudusi summa Connecting Europe um, sakarā. Tā vienkārši ir summa, ko mēs uh, pārceļam uz vēlāku periodu laiku un kas uh, aizstās uh, sākotnē paredzētās summas un kas tad tiks frontlodētas un šīs summas tik tiešām tiks iztērētas taču vēlāk. Kādēļ mēs tā rīkojamies? Mums bija iespēja to jau paskaidrot un es to atkārtošu. Mēs to darījām tāpēc, ka tādējādi mēs varējām optimāli izmantot um, saistību kredītus, kas paredzēti budžetām. Kādēļ mūsu eksperti jau to paskaidroja, enerģētikas jomā programmu īstenošana aizņems uh, ilgāku laiku nekā sākotnēji tika paredzēts, kad mēs uh, izveidojām savu priekšlikumu par summu sadali un kad mēs uzskicējām sākotnējo projektu. Lai mēs varētu, kā mēs to darījām, sabalansēt šo saistību kredītus, tad mums vajadzēja optimizēt to izmantojumu un vajadzēja sabalansēt un ievērot visas vēlmes, visu pušu vēlmes un vajadzēja nodrošināt to, lai pareizajā brīdī būtu pieejami šie uh, kredīti enerģi enerģētikas jomā, tajā brīdī, kad tie būtu nepieciešami. Uzskatu, ka tas bija būtiski, tādēļ es to uzsveru. Kas attiecas uz pārējiem jautājumiem, es domāju, ka esmu atbildējis uz jautājumiem. Es tikai gribēju vēl piebilst, ka būs šī korģējošā vēstule numur viens, kā jau es to minēju, kas eh, runās par frontloading jautājumiem. Būs arī kā parasti otrā korģējošā vēstule, kas būs eh, visiem zināmā lauksaimniecības vēstule, ko uh, oktobra vidū prezentēs komitejām. Es domāju, ka esmu atbildējis uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies par, eh, par 8 vai 6 miljardiem. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Atbildēšu uz Rikas kunga jautājumu un atbildēšu uz jūsu jautājumu pēc tam. Runājot par. Um, šiem um, uh, dokumentiem mums būs uh, finanšu programmēšanas dokuments, kas tiks uh, paralēli budžetam prezentēts, un šajā prezentēšanas dokumentā būs tā sekas, kāds būs izveidojot šo frontloading un backloading. Tas viss jau ir melns uz balta iekļauts publiskā dokumentā. Runājot par 8 vai 6 miljardiem man jāatzīst, ka komisijas eh, dienesti nav veikuši aprēķinus. Skaitlis, ko es zinu, ir 6 miljardu skaitlis, kas eh, ir ticis arī pārunāts. Un eh, tas arī palīdzēja nonākt pie vienošanās ja man tagad vajadzētu sākt minēt mīklas, tad es varētu hipotētiski bilst, ka šī skaitļa garā šie divi papildu miljoni varētu atbilst vispārējiem, vispārējiem šim limitam rezervēju Taču šī ir tāda personiska interpretācija, un es eh, nezinu, mm, vai mm, tā atbilst īstenībai. Paldies! Labi, paldies, ģenerāla direktora kungs. Es nezinu, vai vajadzētu būt to iedrošinātam vai satrauktam par to, ka jūs tāpat kā mēs interpretējat šo divus eh, papildus skaitļus. Mēs jau kādu laiku uzstājam uz to, lai būtu uh, to pašu skaitļu parādīšanās visās vietās. Tie paši skaitļi atspoguļo atšķirīgas eh, padomes eh, prioritātes atkarībā no padomes sastāvam. Ļoti labi, paldies, paldies referentei. Monika, man šķiet, Monika steidzas. Es eh, noslēgšu debatas par eh, pilnvarojumu 2014. gada sarunām. Es pāriešu uzreiz uz balsojumu. Un tātad šeit runa būs par 2000, 27. punktu. Svai. Priekšsēd eh, runāšu pavisam īsi, jo tās ir divas ēkas, ar kurām nav liela sarežģījuma. Viens ir sarežģīta reģionā, tā ir Angola, bet Eiropas ārējās darbības dienests ir izdarījis visu, lai rastu saprātīgu risinājumu kopumā būs papildu izdevumi 400 tūkstoši eiro gadā. Tas gan ir nepieciešams tādēļ, ka vecā ēka pirmkārt ir, eh, nu jāremontē, tur ir ģenerators eh, biroja ēkas vidū, kas eh, rada darbinieka diezgan nopietnu veselības apdraudējumu, un līdz ar to komisija pēc tam, kā ārējās darbības dienestam vairāk kārt ir izteikti brīdinājumi, ka e, darbinieku veselības un drošības ziņā situācija ir absolūti nepieņemama, ir beidzot pa, sam, sa, paskatījušies, vai nevarētu kādu jaunu ēku nomāt. Un tā kā šī ēka ir no 2013. gadā celta, e, tā ir gan ē, e, dārgāka, bet atbilst normālajām uh, E, darbinieku veselības un drošības prasībām. Kopumā tā tad būs turpmāk 1,46 e, miljonu starp 1 miljonu, 94 vietā. E, toties mums ir komunāli izdevumi lētāk, un pozitīvi ir arī tas, ka īrnieks par 1,127 miljonu papildu izmaksas mm, īrnieks pats uzņemās, parasti tas būtu jāmaksā Eiropas ārējās darbības dienestam, tad, tad tas viss ir saprātīgi, man liekas, un es šeit mums nav jāpauž nekāds atzinums. Otrs punkts ir tikai informācija. Priekšsēd mums bija daudzas diskusijas par ēkām Luksemburgā, un tā kā e, Eiropas saimnības tiesa atstāja vienu ēku, mums bija iespēja ar uh, Eh, izīrētājiem runāt, jo tagad bija divi piedāvājumi beidzot, nevis tikai viens, un līdz to 1,1 miljonus gadā eh, ietaupījumu mēs varēsim Geos ēkā strādāt ar labākiem darba apstākļiem, pirms pārākšanās uz katu ēku, tad 5 miljonu 45 mēnešu laikā diezgan labs ietaupījums, tas ir pozitīvi vērtējums, tātad ietaupījums un un budžeta regulā ir paredzēts, ka tas nav, e, tur nekāds atzinums jāsniedz, jo viss, kas kļūst lētāks, par to mums nav iebildumi. E, ja kaut kas sadārdzinās, tad mēs gribam sniegt atzinumu. Lies paldies, referendes kundze. Tātad mūsu referente mums piedāvā nelūgt atzinumu par arējas uh, e, arējās, arējās darbības dienestam um, apmešanos um, šajā vietā, un tātad um, ir bijis visnotaļ liels skandāls šajā sakarā un problēmas, kas jārisina. Un kas attiec uz Luksemburgu sēku, mēs uh, esam priecīgi par uh, ietaupījumiem, kas ir panākti uh, pēc šiem pūliņiem. Labi, visi piekrīt. Es paldies, tātad mums nav jābalso par šo punktu varēsim, varēsim pievērsties tēmām, par kurām ir jābalso. 21. punkts. Turpmākās politikas plānošana un ilgtermiņa tendences. Džeims Ellisa ziņojums. Tātad lūdzu paņemiet balsošanas sarakstus. Varbūt arī balsošanas kartītes. Mēģināšu atrast savējo. Bien. Tout le monde a sa liste de vote. Visiem ir balsojuma saraksts. Tātad Džims Eilis ziņojums grozījuma, kas ir par paldies pret 1, 2, 3, 4, atturas, neatturas neviens, pieņemts. Vai varam ņemt trīs uh, Ferreiras grozījumus, uh, referenci pret, uh, vai varam balsot kopā, kas par, Suzā, kas pret, visi, aturs, noraidīti grozījumi, sastais grozījums Gustafsons Matēra, referenci ir pret, kas par, Alda, kas pret, daudzi, aturs, noraidīts. Kompromiss lielais A. Tur ir including the wider research community, both inside and outside the European Union, who are interested un tā tālāk. Kas ir par šo kompromisu, kas pret? 1, 2, 3 atturas pieņemts. Tas ietver septīto un afko grozījumu. Varam pāriet uz astoto grozījumu. Astotais, devītais kalfina kopā. Referents par, kas par. Paldies, kas pret. Artonkungs, kas atturas. Nav at, neviens neturas pieņemts. Par apsvarumu punktiem ir Gustafsona Matēras grozījums referents par, kas par, kas pret, 1, 2, 3 atturas pieņemts. Regi, atzinums vai jābalso? Dīvaini. Nu labi, balsosim. Ja jūs gribat balsot, balsosim. Regi viens eh, referentam nepatīk. Kas par? Ā, kas pret? 1, 2, 3, 4 un, un 5 referents. Atturas viena atturēšanās tātad pieņemts. Toties regi 2, 3, 4, 5 nav tikuši nobalsoti, jo neietilpst mm, šajā tematikā. Sastais, septītais kopā, nē, nē, labi. Regi 6 ir referents pret kas par. Alda kas pret. Vis, daudzi noraidīts. Regi 7, kas par, referents pret, kas pret, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atturas pieņemts arī. Regi 8, 9 varam balsot kopā. Referents par. Regi 8, 9, kas par, kas pret, 1, 2. Atturas. 1 pieņemti. Afko, arī Afko balsosim. Afko 1 un 2 kopā. Jā, kas par? Referents par. Kas pret? 1, 2, 3. Atturas. Pieņemts. Kompromiss lielais B. Jūs redzat tekstu stabiņā. Kas par? Kas pret? 1, 2, 3 atturas pieņemts. Labi. Būs jauns eh, punkts 5a šajā sakarā. AFCO 3 un 4 ir ietverti lielajā B kompromisā. AFCO 5 ir daļēji iekļauts jaunajā 5. punktā, taču to var, par to balsot kā par pielikumu, kas par Paldies, kas pret? Viens, divi. Atturas pieņemts kā pielikums. Afko 6, 7 un Afko A arī ir pielikumi, ja papildinājumi, kas daļai nosaka, ir referents par kas par Afko 6. Pret 1, 2, 3, 4, 5. Atturas. Paldies. Pieņemts. Afko 7 arī kā papildinājums referents par par pret. Viens pret atturas, viens atturas pieņemts. Afko lielais A, jo tas ir apsvērum punkts. Kas ir par pret? Atturas arī pieņemts. Galīgais balsojums, ja jums ir kartes, balsosim elektroniski. Uh, Sākam balsot. Nē, jūs neprotat atvērt balsošanas uh, procedūru. Pats balsojas. Labi, mums ir mašīna, kas pati balso. 27. Aparāts apstājās. 27 par 23 uh, par 3 uh, pret kopā 27 apsveicam ar šo lielisko rezultātu. Kotiņī e, ziņojums. E, Kotiņī ziņojums e, par um, darba spēka izlases veidā apsekojuma organizēšanu kopienām kopiena, tā joprojām pastāv. Nu, labi, nav eh, zināms, par kur kopienu ir runa. Eh, divi, trīs kopā referents par kas par, kas pret. Viens, divi, trīs, četri. Viens, divi, trīs. Eh, neviens neaturas pieņemts. Apsveram punkti. Pirmais grozījums referentu. Kas par, kas pret. Viens, divi, trīs. Atturas. Pieņemts. Elektroniskais balsojums, galīgais balsojums. Lūk, darbojas šoreiz. Šoreiz esam 28, taču ir tikai 27, kas balso. Tas ir jocīgi. Varbūt 28. varētu pamosties beidzot. Nē, negrib balsot. Beidzam balsot. 24 pār 3 pret nav. Neviens atturējies. Sveicam Žanlu Īkotiņīmu. Tagad jutas ziņojums. Ā, nē, mēs to nolēmām pārcelt. Tad tikai, tikai Ms. Tad 23. punktu pārceļam, taču varam balsot par Eiropolu. Eiropas Savienības aģentūra tiesība aizsardzības sadarbībai un apmācībai. Visiem ir Eiropola balsošanas saraksts. Šeit ir situācija nedaudz sarežģīta. Es pateiktu ļoti sarežģīta, jo te runa ir par policiju. Piektais grozījums. 11. grozījums, un par tiem varam balsot kopā, bet ir jābalso trīs daļās. Pirmā daļa - kopējais teksts, 5. un 11. grozījums. Referents tātad piedāvā šo pirmo daļu. Kas par? Paldies, kas pret? 1, 2, 3. Atturas. Pieņemts. Otkārt jābalso par papildinājumu in the agency's budget. Kas par? Hmm. Kas pret? Aha. Pārbaudīšu elektroniski. Verifikācija elektronika. Votē, votē. Pārbaudam. Pārbaudām elektroniski tas, kas aizmicis euh, vēl nav pamodies, 12 pret 14 noraidīts, vai tomēr jābalso arī par trešo daļu joprojām. Trešais balsojums par šiem diviem grozījumiem. Mutiskais grozījums no referentes puses uh, svītrot and accounting. Kas par? Kas pret? Mēs divi. Atturas. Pieņemts. Viens atreiz pieņemts. Lūk, esam izskatījuši šos divus grozījumus. Sastais grozījums, uh, eh, referenta grozījums, kas par, kas pret, viens pret atturas pieņemts. Par um, par leģislatīvu rezolūciju. Nē, vispirms ir um, apsveram punkts uh, referentes, kas par, kas pret. 1, 2, 3. Atturs pieņemts. Tagad ir um, tātad likumdošanas rezolūcijas priekšlikums, vai varam balsot par trim grozījumiem kopā, kas par, kas pret, viens pret, atturas, pieņemti. Grozījums, jā, vai mēs varam balsot kopā visus pārējos grozījumus, visus homēru grozījumus, referente par, kas jūs redzat veselu virkni grozījumu, bet es nesapratu, bet jūs sapratāt. 7, 8, 9, 10. Kas par? Kas pret? 1, 2, 3. Atturas? Pieņemts. Viens atturēs. Pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Galīgais balsojums elektroniski. Salvador sit ar āmuru pa aparātu. Pieņemts. Vai kāds varētu, vai, kā, vai kāds varētu aizstāt referentu Giovanna Lavija lūdzumu? Tātad viss jau šorīt tika paskaidrots tas ir brīnišķīgi. Kad es neesmu klāt kā priekšsēdētājs, viss iet uz priekšu ļoti ātri. Atliek tikai balsot. Tātad visi ir apmierināti, brīnišķīgi. Tek 16, kas par, eh, kas pret 1, 2, 3, kas atturas, 1, pieņemts. 17. Kas par? Kas pret? 1, 2, atturas. Pieņemts. 18. Kas par? Kas pret? 1 pret, atturas. Pieņemts. 19. Kas par? Kas pret? 1, 2, atturas pieņemts. 21. Kas par? Kas pret? Neviens. Atturas. Viens. Pieņemts. Par pārējām nodaļām. Tā, tas tika jau skaidrots šorīt. Labi, tā tad. Um, Kas par tā tad? Kas par? Kas pret? Dereka testamentu. Neviens neturas vienbalsīgi, nu, pieņemts. Tālāk ēku politika. Nu, vairāk, tā, tā bija ēku politika. Tā, vairāk nav balsošanas, esam noslēguši debates šajā sakarā. Uh, Vēl ir vairāki dienas kārtības punkti, kas ātri būtu jāizskata. Astotais darbkārtības punkts par daudzgad finanšu schēmu un pašu resursiem. Mēs to esam jau diezgan daudz un plaši izrunājuši koordinātoru sanāksmē vakar ar ko koordinātoriem kontaktgrupā, šodien eh, nu pat ar koordinātoriem. Referenti joprojām ir zālē klāta šo sošs referents Žants Liks, un um, runājot par um, turpmāko rīcību, mēs um, attiecīgi balsosim par rezolūciju plenārsesijā, kas būs liels vairākums, pārsniegs absolūto vairākumu. Un, un, un šāds vairākums uh, apstiprināja vienošanos eh, parlamenta vārdā un Šulca kungs un es pats eh, arī sniedza šādu eh, vienošanos šī ministru samita ietvaros 34. panta sakarā par budžeta sarunām. Taču šajā rezolūcijā mēs esam iekļāvuši vairākus politiskos signālus un vēstījumus, un esam precizējuši, ka galīgais balsojums, kas ir vienīgais juridiski saistošais balsojums, kas attieksies uz nolīgumu kopumā un kas attieksies uz DFS regulu un starp institūciju nolīgumu. Šis balsojums tātad tiks veikts tikai vēlāk, septembrī Eh, vai nu, pēc atgriešanās no vasaras brīvlaika datumā, kas vēl nav noteikts. Tas notiks brīdī, kad parlaments būs pārliecināts, ka otrā sadaļa koriģējošajam budžetam par 2013. gada maksājumiem par 3 miljardiem 900, 900 miljoniem ir eh, noslēgts un ka no otras puses parlamentam būs pilnīga pārliecība par to, ka sarunas eh, risināsies veiksmīgi par uh, tiesību aktu tekstiem. Lietuvas prezidentūras uh, pārstāvis uh, pagājušo nedēļu ieradās priekšsēdētāju konferencē un runāja par, seš, par 70 projektiem, kas Lietuvas prezidentūras laikā vēl būs formāli jāapstiprina par likumdošanas un politiskajiem eh, pamatiem, kurus finansē Eiropas eh, Savienības budžets. No otras puses, koordinātoru sanāksmē mēs eh, konstatējam, ka visi koordinātori bija par to, lai bija viensprātis par DFS pieņemšanas procedūras beigām un par to, kas būs pēc šīs pieņemšanas procedūras, ja tas tā notiks, ņemot vērā pēdējo balsojumu plenāra sesijā. Bija vēlams, lai parlaments un tieši budžeta komiteja, sadarbojoties ar AFCO komiteju, no šīm sarunām saņemtu politiskas uh, atziņas, un šo sarunu rezultāts ir uh, ļoti uh, liek vilties. Un tas, ka parlaments varēja iesaistīties budžeta ietvara noteikšanā septiņu nākamu gadu uh, laikam, tas, ka parlaments tu varēja minimāli iesaistīties, ir liek ļoti vilties, tas ir ļoti nepatīkami un manuprāt, absolūti neatbilst Lisabonas līguma būtībai. Bur tādā tek, redakcionālā ziņā tas varbūt ir noticis, taču ne pēc būtības. Rezultāts ir tāds, ka parlamenta budžeta pilnvars ir stipri samazinātas, to starp par gada budžetu, kā to nu pateica Dominiks Rikis kungs, jo, ja griezti ir zemi, tad faktiski ir tā, it kā mēs jau tagad būtu uh, septiņu nākamo gadu budžetu, uh, budžetu līmeni noteikuši, tad, tad ikgada budžeta līmeņa noteikšana būs ļoti uh, minimālas iespējas to noteikt. Un rezultāts arī bija tāds, ka tas samazināja parlamenta koplēmuma procedūras apmēru. Mēs vēl nevaram um, veikt galīgo slēdzienu, taču vēl, jo vēl ir 70 sarunas jāveic, bet mēs zinām, ka būtisks teksts, kas ir saistīts ar pašām dārgākajām politikām, kas saistītas ar transportu, ar lauksaimniecību, Erasmus un apvārs 2020 citām politikām, mēs zinām, ka jau, jau tagad, ka šajos jautājumos, ka uh, īrijas prezidentūra un Lietuvas prezidentūra, kas um, diskutēja ar parlamenta delegācijām, uzskata, ka viss, kas tika pateikts uh, padomes uh, secinājumos 8. februārī, ir akmenī cirsts, ka nav nekādas uh, rīcības manevra iespējas vairāk iespējams un ka šajā jomā visas likumdošanas pilnvars ir nodotas padomē kuru Lisabonas līgums atzīst kā iestādi, taču šim, šai iestādē Lisabonas līgums aizliedz uh, uzturēt uh, likumdošanas pilnvaras. Tā ir ļoti liela politiskā un institucionālā problēma. Mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka parlaments ar savu uh, rezolūciju, kas pirms pāris dienām tika pieņemta, pieņēma rezultātu vismaz par uh, budžeta schēmu. Mēs redzēsim, kas būs par likumdošanas jautājumiem, taču tajā pašā laikā visi koordinatori uzskatīja, ka mēs nevaram nemācīties no uh, šīs eh, situācijas un no atziņām un no šī rezultāta, un ka mums ir morālās un politiskās eh, saistības un pienākums to skaļi un skaidri pateikt un sniegt formālas rekomendācijas nākamajam parlamentam, lai tas tiktu ņemts vērā tiklīdz, kā tiktu pārskatīts, kā tas ir paredzēts DFS uh, nolīgumā 2016. Uh, gadā, kas um, status vēkā 2017. gadā. Mēs um, izmantosim atzinumu, ko veiks AFCO komiteja par um, starpinstitūciju nolīgumu. Tas ir uh, Tātad mūsu institucionālo lietu komisija nodarboja, komiteja nodarbojas ar šo ziņojumu, un mēs esam nākuši klajā ar atzinumu, ko izniedzām AFCO, un tajā pašā laikā mēs varam arī piedāvāt grozījumus AFCO komitejai, ņemot vērā to, ka jebkurā gadījumā AFCO ziņojums ir ļoti īss, kas attiecas uz noteikumiem, tur tikai viens pants, parlaments ap, apstiprina starp institūciju nolīgumu un tā tālāk, taču mēs varam apsveram punktos iekļaut grozējumus. Tātad referenti no DFS jautājumiem to uzņemsies, lai iesniegtu grozījumu priekšlikumu SAFCO komitejai. Otrakārt, mēs ar koordinatoriem vienojāmies par to, ka veiksim iniciatīvas ziņojumu, kas arī tiks nodots um, referentu ziņā un uh, skatīsimies, vai mēs um, piemērosim 50. panta regulējumu vai kā citādi. Nu, tad jau redzēsim, taču mērķis ir tūlīt pēc galīgā balsojuma, pēc galīgā balsojuma, lai tas neiejauktos galīgajā balsojumā, tad tūlīt pēc galīgā balsojuma Referent, referentis sāk sastādīt iniciatīvas ziņojumu par to, kas, kāds ir atziņas no šīs procedūras, par uh, grozījumiem, par uh, uzlabojumiem, kādi varētu būt, kādus var, vajadzētu pieprasīt, lai nākotnē un tieši pēc nākamās pārskatīšanas, lai mēs varētu panākt to, ka šis, ka šo ziņojumu dabūjam um, galīgajā balsojumā, par to nobalso plenārsesijā. Un es domāju, ka 2014. gada sākumā, ņemot vērā nākamo vēlēšanu datumu uh, Eiropas parlamentā, sakot jau no, parlament, uh, sakot jau no pavasara, visiem būs citas darīšanas, un es domāju, ka nevajadzētu tam tik ļoti pievērsties tajā laikā. Uh, Tāds būtu, tas būtu tas, par ko mēs vienojamies ar koordinatoriem. Vai jums būtu kādi komentāri vai jautājumi referentiem? Tā nav. Paldies. Tādēļ darīsim šādi. 17. darba kārtības punkts. Katrīnas Trautmanas um, ziņojums par um, Eiropas pusgadu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Um, tas būs ļoti īsi, jo jūs zināt um, šī ziņojuma saturu. Tas uh, nav ļoti atšķirīgs no iepriekšējā ziņojuma, ko es uh, iesniedzu komisija, komitejai. Ir daži aspekti, kas šodien ir novecojuši, jo tas tika sastādīts laikā, kad es vēlējos uh, arī piedalīties komitejas stratēģijas būvniecībā, lai būtu apmierinoši skaitļi un uh, konsekventi mērķi, taču tagad ir citādāka situācija un rezultāti ir citādākie. Un man arī nāksies iesniegt grozījumus ar labojumiem. Būtības uh, sakarā varu teikt, ka ir jautājums Zinu arī to, ka mūsu komiteja to ar vairākumu atbalsta. Un runa tad ir par veidu, jūs jau arī to teicāt, dalībvalstis eh, domā par līdzdalību savienības budžetā, konsolidācijā, un ir vēlme, lai tas tik ņemts vērā izaugsmes eh, izpētē un procesā Eiropas pusgadā. Un tas eh, līdz šim vēl nav ticis gana daudz izrunāts, un nav ticis izrunāts starp eh, valdību un valstu vadītājiem. Visādi citādi man nav nekā uzsverama un izceļama. Ja nu vienīgi varbūt septītais punkts ir eh, tas, ka mēs uzsveram uz pašu resursiem, uh, Tas ir punkts, kas arī mums būtu pašreizējās debatēs jāatgādina, jo sevišķi pēc tā, kas bija teikts par uh, frontloading un backloading efektiem, efektu uz finanšu perspektīvu. Nu, lūk, uh, es tā īsi. Uh, E, to izstāstīja, un es nevēlētos vēlreiz runāt par visu to, kas ir e, jau iekļauts šajā ziņojumā. Paldies, dārgā kolēģe! Es labprāt izmantošu izdevību, lai jums paziņotu, ka vakar mani ielūdzu uz Francijas e, valsts asambleju jūsu valstī, tātad, lai piedalītos Francijas asamblejas Eiropas jautājumu komisija, komitejā ar Lietuvas partneriem Un šajā sakarā lietuvieši norādīja, ka viņi ir fiksējuši datumu, pieļauju, ka ar mūsu parlamenta atbildīgajām personām par pirmo starp parlamentāro konferenci eh, saskaņā 13. pantu. Un tātad mums vajadzētu tam tieši sekot. Ekon komiteja ir priekšgalā, bet arī budžeta komitejai ir uh, savs vārds sakāms. Jā, Katrīna. Jā, priekšsēdētāj kungs, es tikai gribēju mutiski piebilst, tas nav iekļauts ziņojumā, bet mums bija vairākas kopīgas sanāksmes ar attiecīgajām komitejām, un es par to esmu ļoti gandarīta, taču būtu labi, ja pirms šīs starpparlamentārās konferences mēs varētu uh, kā, ja tā varētu teikt, saskaņot eh, mūsu pozīcijas un lai mēs varētu konstruēt eh, kopīgu nostāju un sevišķi runājot par mūsu institūcijas lomu. Mums ir jābūt gataviem eh, parādīt sevi brīdī, kad valstu parlamenti varbūt um, skatās uz mums. Es domāju, ka ir būtiski politiskā ziņā sagatavoties šajai, šai konferencei, un es domāju, tā varētu būt noderīga, lai panāktu rezultātu. Un tas arī varētu, uh, tādēļ lūdzu, uh, būtu noderīgi, manuprāt, nodot šo vēstījumu ekon komitejai. Jā, paldies, dārgā kolēģi. Es domāju, es atgādināšu, ka par Katīnas Trautmanis um, uh, ziņojumu eh, termiņš ir 30. augusts. 17. septembrī būs balsojums budžeta komitejā, ekon komitejā būs 30. septembrī balsojums un plenārsesijā 2. oktobrī. Un es eh, ievērošu Trautmanis uh, kundzes um, rekomendāciju par šīs uh, konferences sagatavošanu uz 13. panta kontekstā. Daži no mums um, delegācijās uh, nākamnedēļ tiksies uh, Vašingtonā kā ekon. Tāpat kā ekon komiteja. Taču ekon komiteja uh, atteicās eh, ar mums tikties, apgalvojot, ka ja tā dodas uz Vašingtonu, tad nebaļo, lai ar mums tiktos, bet lai tiktos ar amerikāņiem. Līdz ar to izpaliks iespēja apmainīties viedokļiem ar mūsu dārgajiem kolēģiem no ekon komitejas. Ja nav citu komentāru, tad eh, pāriesim pie punkta, kas ir tuvu Salvadoras sirdī, un tas ir 15. punkts Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana Itālijas pieteikums Lombardī Salvador lūdzu. Paldies, priekšsēkungs. Es pēc tam īsi izteikšos, tāpēc, ka man ir tāds pats arguments, kā vienmēr tad par Lombardijā notiekošo attiecībā uz telekomunikāciju industriju. Tā ir viena no ekonomiskās krīzes sakām. Un konkurence, kas iesaisties globalizācijas rezultātā, tā rezultātā ir ļoti daudz cilvēku atlaist Lombardijā. Četrsimt astoņdesmit cilvēki ir atlaisti un viņi ir pieteikušies eh, šim te eh, finansējumam eh, no globalizācijas pielāgošanas fonda. Un arī augsto tehnoloģiju industrijas ir izjutuši spēcīgu ietekmi. Tāpēc mēs ierosinām, ka šis fonds tiek mobilizēts. Attiecībā uz budžeta komiteju, manuprāt, Mums vajadzētu norādīt, ka mēs vienkārši Iebilstam pret to, ka e, šī te e, klauzula tiek e, paplašināta, kā to ierosinājis komisija. Un 8. februārī padome pieņēma lēmumu samazināt ievērojumā mērā Uh, saistību uh, apropriācijas uh, šim fondam uz šo periodu. Un šādos gadījumos, kā Lombardijā, tas pierāda to, cik tas ir svarīgi. Un tas arī Eiropas Unībai sniedz iespēju sniegt mērķēto palīdzību individuāliem darbiniekiem, kuri ir cietuši globalizācijas izraisīto saku rezultātā. Turklāt arī attiecībā uz eh, šīs, eh, uz šo lietu, manuprāt, mums vajadzētu balsot par. Paldies, dargais kolēģi, Eider. Porque en el último tri... Iepriekšējā trialoga laikā mums izdevās panākt vienošanos laimīgā kārtā, lai izmantotu šos eh, kritērijus, kad kāds vēlas izmantot šo finansējumu Un tad ir iespējams eh, iesniegt grozījumus, tomēr es jebkurā gadījumā eh, arī atbalstu ieteikumu balsot eh, par. Ļoti labi. Paldies. Ja nav citu komentāru, tad, kas attiecas uz termiņiem, tad termiņš grozījuma iesniegšanai 29. augusts. Ehm, nodarbinātības komitejā balsos 18. septembrī, mēs arī 18. plenārsesija būs 1. vai 2. oktobrī. Tad jau redzēsim. Pārējām pie 14. darba kārtības punkta. Dominiks Rikē runā par um, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu Itālijas pieteikumus Tomāzo automobīļu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, te mēs esam Lombardijā, Toskānā un citus reģionos. Mēs esam līdzīgā uh, jautājumā šeit. Es gan uh, neatkārtošu Salvadora nožēlu, kurai pievienojos, šeit ir runa par krīzi krīzē, jo vispārējā krīzes un uh, globalizācijas kontekstā mēs zinām, ka auto mašīnu autorūpniecības nozare ir um, ļoti smagi skārta. Tomāzo firma, kuru automīļi zina, pirms uh, laba laika izlaida ļoti labu augstas klases modeli, mēģināja pārstruktūrēties, un daļēji to pārņēma Pinafarīna sabiedrība, pārgāja uz 150 uh, tūkstošiem darbinieku, uh, un uh, pārgāja tātad uz zemākas klases uh, automobīļiem, taču pozitīva efekta nebija, kur tātad arī to veicināja uh, krīze, jo šīs darbības bija 2009., 10., 2008. gadā, un tātad šeit varam redzēt, ka 2012. gada aprīlī tika paziņot um, likvidācija, un, un um, jūlijā 2012. gadā bija maksātnespējas eh, paziņošana un attiecīgi pēc tam tika satuvinātas eh, tā mazuma pinafarīna daļa un tur bija 1300 eh, darbinieku. Itālijas atbildīgās institūcijas pārņēma to atbilstīgi noteikumiem, kā to arī raksturoja Savadors. Šeit mēs runājam par vispārējo operatīvo ietvaru pārņemšanai. Un globalizācijas pielāgošanās fonda ietveros eh, ir lūgums mūsu komitejai balsot par eh, to, lai būtu 2 miljoni 500, eh, vairāk nekā 2 miljoni summas tiktu šeit piešķirti, un es eh, vēlos jūs aicināt pozitīvi balsot par šo atzinumu. Lies paldies, paldies, dārgais kolēģi, tik tiešām mūsu paudzei eh, Tomāzo bija prestižs zīmols, un es zinu, ka viņu ģimenes dēls eh, gāja bojām Antekarlo rallijām. Mēs šeit esam tipiskā eh, gadījumā, kad tiek piemērots globalizācijas pielāgošanās fonds, eh, un mēs diemžēl redzam, ka padomi nav izpratusi šī fonda nozīmi, taču mēs to izprotam. Ja nav komentāru, tad atgādinu, ka grozījumiem termiņš ir 29. augusts. Un tāpat kā iepriekšējā gadījumā, balsojums būs uh, nodarbinātības un budžeta komitejā 18. septembrī. Un visticamāk, uh, galē, galīgais balsojums panāksies, ja uz oktobrī. Pāriesim pie 18. darbkārtības uh, punkta, kas ir Eideres mm, atzinums, normas, kuras saistīts ar finanšu pārvaldību konkrētām, konkrētām dalībvalstīm. Creo que puedo explicar. Paldies, Rislēkungs. Es eh, domāju, ka es varu paskaidrot ļoti īsi eh, pamatojumu šim ziņojumam. Eh, kaut arī šis ir budžeta komitejas ziņojums. Es iedvesmojos no kohēzijas fondiem, kāpēc šie fondi vispār tika izveidoti. Tas bija veids, eh, kā um, risināt eh, dažādas eh, problēmas. Un šie fondi arī tika izvietot kā Eiropas Savienības solidaritātes izpausme. Tad, lai būtu, mm, lai bagātākie reģioni varētu sniegt savu ieguldījumu nabadzīgāko reģionu attīstībā. Un tas arī bija laikā, kad šiem nabadzīgajiem eh, reģioniem nebija iespējams iegūt eh, finansējumu no savas eh, valsts. Un tāpēc mums, Eiropas parlamentam, ir viņiem jāpalīdz, jāmaina noteikumi. Un savā atzinumā es ierosinu divu veidu rīcības. No vienas puses. N plus 2 noteikumi, par kuri bija sanāšanās padomē 20 no 14. līdz 20. gadam, jo e, tas e, tiks e, piemērots šim periodam. N plus noteikums, kas ir izmantots Rumānijā un Bulgārijā. Taču, diemžēl, tās nav vienīgās valsts, kurām ir problēmas izmantojot kohēzijas fondu finansējumu. Tas nav arī vienīgās valstis, kurās pastāv risks par to, ka kohēzijas fondi varētu tikt pārprogrammēti. Un tāpēc 13. Eh, gadam es ierosinu, kā visas um, dalībvalsts, ņemot vērā to, kas būs nākamajā finansēšanas mm, periodā, vajadzētu izmantot šo N plus 2 noteikumu. Un otrā, uh, otrais komentārs no manas puses ir tāds, eh, ka jūs iespējams atcerieties, uh, ka attiecībā uz konkrētām dalībvalstīm uh, mēs mainījām uh, līdzfinansējumu uh, likmi. Un krīzes, krīzes dēļ uh, ir tāda situācija, ka uh, vairāki reģioni. Uh, nevar piesaistīt nepieciešamo līdzfinansējumu. Lielākoties tās ir valstis, eh, kurās eh, ir eh, kādas pielāgošanas programmas aktuāls. Viņas ir nonākušas sarežģītā situācijā, izmantojot fondu līdzekļus un vajadzētu viņiem atvieglot šo fondu izmantojumu. Mums ir arī jāievieš šādas mērs, tāpēc, ka tās nav vienīgās valstis, kurām ir problēmas ar piekļuvi kohēzijas fondiem, tāpēc arī es vēlētos, lai šie pasākumi tiktu attiecināti arī uz tām valstīm, uz kurām attiecās Um, pārmērīgas deficīta procedūras. Un tas ir uh, tāds uh, kritērijs, uh, kuru padome ir iekļāvusi vairākās direktīvās. Un tas ir tāds tiešām taustāms pasākums. Un šo priekšlikumu es iekļaušu savā atzinumā, un es arī gaidīšu jūsu reakciju. Un es arī ticu, ka mēs varam balsot par, tāpēc, ka, manuprāt, tas būs ļoti noderīgi dalībvalstīm. Paldies! Paldies, Eider! Vai būtu kādi jautājumi vai komentāri? Tā nav. Tad es atgādināšu, ka Eideras um, ziņojumam arī termiņš grozījumiem ir 29. augusts 18. Uh, Balsosim par to 18. septembrī, lai Regi komiteja varētu balsot 23. un plenāra sesijā oktobrī balsosim galīgi. Ļoti labi, paliek vēl viens darba kārtības punkts. 16. punkts - Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšana. Atzinums, kas mums jāsniedz AFCO referentu, eh, referents eh, bija Alvāro kuru, eh, kurš eh, cieta smagā negadījumā. Es priecājos, ka viņa veselības stāvoklis uzlabojas, taču viņš joprojām nevarēja ierasties. Viņš atgriezīsies eh, kājām uz riteņa divos tu mēzo mašīnās. Tātad atzinuma projekts eh, par šo iestāžu atrašanās vietu. Un jautājums ir tātad par eh, vairākajām, vairākām atrašanās vietām. Parlamentam eh, tās ir liels izmaksas, un jautājums ir par to, vai vajadzētu vienu atrašanās vietu. Tas ļoti interesants aritmētisks jautājums, un ir liels, liela intriga, jo Jans ieradīsies, Kad Jānis to prezentēs, tad um, es jums teikšu termiņu. Termiņš ir 16. jūlijas grozējumiem. Tādēļ, ja jūs vēlaties vairākus jaunus uh, atrašanās vietas, vairākas jaunas piedāvāt, tad uh, būs 16. jūlijas. 17. balsos uh, citi kolēģi. Jūs vēlaties ko komentēt? Back, but, but, uh... Cerēju, ka Jānis Mulders būs atgriezies. Uh, Bet kamēr mēs viņu gaidām, teikšu dažus vārdus. Pirmkārt, es ļoti priecājos, ka Aleksandrs Alvaro varēja šo ziņojumu sagatavot. Tas varbūt nozīmē, ka mēs drīz viņu arī personīgi atkal redzēsim šeit komitejā, un es arī ļoti priecājos par viņu ziņojumu tendenci. Domāju, ka tas ir pareizā virzienā, bet tas ir ļoti īss, un visi atzinumi vienmēr ir ļoti īsi, tā kā es un daži citi kolēģi gatavojamies dažus grozījumus sagatavot, lai likt lielāku akcentu uz šī jautājuma budžeta jautājumiem, jo man liekas, ka mums ir mazliet dziļāk jāiedziļinās īstajās izmaksās un ar birojiem parlamentu jāprecizē un tam līdzīgi, lai mums būtu labi uzticam aktuāli eh, rādītāji par šo vienošanos. Lūk, tas ir galvenais attiecībā uz grozījumu, kurus mēs gatavojam. Cerams, ka saņemsim tam atbalstu. Paldies. Merci, je, je crois en effet. Paldies! Tik tiešām uzskatu, ka budžeta komitejai ir loma precizēt uh, skaitļus un precizējot uh, konkrētos izvērtējumus, uh, cik izmaksā pašreizējā sistēma un hipotētiski, ja būtu viena atrašanās vieta, kādas būtu tā izmaksas un ietaupījumi. Šajā sakrā mēs esam dzirdējuši ļoti atšķirīgus izvērtējumus. Kā lielās zvaigznes Jans ierodas tieši šajā brīdī? Mēs esam mēģinājuši nodarbināt zālē klātesošos, gaidot mūsu referentu ierodamies. Um, Jan, vai tu varētu lūdzu mums uh, atspoguļot uh, šo ziņojumu, ko tu prezentē Aleksandra Alvāro vārdā par uh, budžeta, par sakām uz budžetu atkarībā no parlamenta atrašanās vieta, vietu skaita. Un kāds tad īsti ir Aleksandra priekšlikums? Tas mūs interesē. Viņš eh, visticamāk atgriezīsies septembrī. Wow. Great. Very good. On the... Ļoti labi attiecībā uz jūsu mm, minēto problēmu attiecībā uz parlamenta atrašanās vietu. Es esmu no Nīderlandes, un Nīderlandes politikā ir uh, viena lieta, kur apvieno visas pārtejas. Un uh, tas ir uh, tad, uh, šite, šite jautājums par Eiropas parlamenta vienu atrašanās vietu, un tāpēc pilnībā pievienojos viedoklim, kurš uh, tiek uh, jau daudzus gadus paust no Aleksandra Alvaro puses. Uh, Un tas ir arī šīs ziņojuma pamatā. Būs arī vairāk papildus grozījumu šajā ziņojumā, un uh, tur tiks uh, vēl um, detalizētāk paskaidrots pamatojums. Un tomēr, uh, tu, protams, vispārīgā rekomendācija ir tāda, ka Eiropas parlamentam vajadzētu labāk izvēlēties vienu atrašanās vietu. Ir jau vēls? Es to vēl vienkāršāk nevarētu pateikt. Paldies, Jan. Tevi gaidot, mēs te runājām, ka par šo tēmu izsakoties budžeta komitejas galvenā loma ir konkretizēt skaitļus, ir politiskā nostāja, un tā ir jāpieņem AFCO komitejā. Mūsu pievienotā vērtība atšķirībā no AFCO ir skaitļi, jo Mēs esam šur un tur uh, lasījuši ļoti atšķirīgus un dažkārt pilnīgi seriālus aprēķinus. Būtu labi, ka pēc budžeta komitejas atzinuma sniegšanas sarunas un diskusijas būtu tikai un vienīgi par budžeta komitejas dotajiem uh, skaitļiem. Tā ir mūsu loma, mēs zinām, kāda tā ir, un politiskās debats būs AFKO komitejā. Eiden, lūdzu. Paldies. Es tieši vēlējos teikt, jebkurā gadījumā ir bijuši vairāki pētījumi, eh, kuri nākuši klajā ar vairāk atšķirīgiem skaitļiem, un tie ir ļoti subjektīvi attiecībā uz šo ļoti sensitīvo jautājumu, eh, kur katram eh, deputātam ir arī personīgs viedoklis, manuprāt, eh, mums, kā budžeta komitējai, vajadzētu būt pēc iespējas stingrākiem, izstrādājot uh, informāciju par skaidriem un arī paskaidrojot šo skaidrs. Vai mēs atbalstītu vai neatbalstītu vienu parlamentāšanās vietu? Eh, šī ir eh, runa eh, par institūciju atrašanās vietu tomēr. Vai mēs galvā nerunājam par Briselu, Strasbūru un Luksemburgu? Bieži vien cilvēks, kas šo jautājumu tādā ziņā, ka ir jāatsakās no Strasbūras, lai viss parlaments atrastos Briselē, tomēr nerīks aizmirst arī Luksemburgu. Un tas ir jāņem vērā, izstrādājot mūsu informāciju par uh, skaitļiem. Ja mums ir eh, jāpārceļ visas operācijas ar, eh, no eh, Luksemburgas uz Briseli, tā arī būtu, tur arī būtu ļos, ļoti liels izmaksas, un tas arī vajadzētu, to arī vajadzētu ņemt vērā. Un tad, netkarīgi no tā, kādu pozīciju mēs pieņemam, un vai parlaments kopumā par to balsos, un vai mums vajadzētu ierobežot savu aktivitātes tieši Briseles teritorijā, mums ir jāapzinās tas, ka Strasbūra ir Eiropas parlamentā galvenā atrašanās eh, mītne, ņemot vērā tās simbolisko lomu Eiropas Savienības veidošanā. Tā ir kā miera eh, simbols. Līdz ar to mēs eh, to nevaram mainīt bez līguma mainīšanas vai arī atrodot kādas citas telpas jebkurā gadījumā šim lēmumam tādā tad nebūtu īpaši jēgas. Ja mēs paliekam Briselē, tad ir jāpņem e, vērā, tad e, ir jābūt kādai racionālai alternatīvai Strasbūrē. Paldies, Edri Katrīna. Jā, liels paldies, e, priekšsādētāja kungs. Es neiedzināšos debates pēc būtības. Es tāpat kā kolēģi vēlētos, un es uh, arī kopā ar Silviju Gijomu no savas delegācijas piedāvāju grozījumu par to, ka nepieciešami objektīvi skaitļi. Kas attiecas uz skaitļiem, es gribētu izteikt divus komentārus. Pirmais būtu šāds. Mums ir nepieciešami skaitļi, kas būtu precīzi. Jo mana pieredze šajā diskusijā jau gadiem ilgi ir tā, ka uh, arī rēķināt var atšķirīgos veidos. Mums ir vajadzīgi precīzi skaidri par aprēķiniem, kas, cik izmaksā ēku funkcionēšana, to starp ar to saistītās izmaksas, um, kas uh, ir balstītas uz periodiem, kurus uh, neierobežo īs laika posms, bet kam nav varbūt īpaša ietekme, taču uh, runājot par finanšu perspektīvu, runājot par ēkām, manuprāt, ir būtiski runāt par izmaksām uz kvadrātmetru, jo tā mēs aprēķinām uh, ēkas izmaksas, amortizācijas izmaksas un funkcionēšanas izmaksas. Tas būs skaidrāk nekā veikt uh, ekoloģiskos aprēķinus, kā tas ir ticis darīts. Otrā lieta ir tā, ka mūsu komitejai vajadzētu uh, mēģināt noskaidrot, kādas ir paredzētās izmaksas, eh, kuras sastāda ēkas un eh, tās, to uzturēšana. Ja mēs vēlamies izteikties skaidri un brīdinoši, mums ir jāzina, kādas ir perspektīvas, cik izmaksā ēkas. Tas ir otrais aspekts, ko es gribēju piebilst šajā diskusijā, lai mēs tik tiešām varētu izteikties zinot um, šo situāciju. Un vēl maza piebildīta priekšsēdētāja kungs klāģi varbūt to zina arī, ka līgums paredz to, ka parlamenta ēka atrodas Strasbūrā un ka parlamenta mītnē Strasbūrā un parlamentam ir trīs ēkas. Es domāju, ka vajadzētu skaidri atcerēties, ko pirms pāris gadiem 91. gadā parlaments nobalsoja kompromisā, ko atbalstīja vairākums. Tajā laikā bija runa tikai par darba vietām, taču, ja mēs runājam par mītni, tad tā ir viena no AFCO ziņojuma problēmām, jo šobrīd ir viena mītne, un tā ir Strasbūra. Es nerunāšu par pārējo, es vēlējos tikai to precizēt. Jā, paldies. AFCO ziņojuma virsrakstā Man ir angliski teikts, eh, ka tur ir Eiropas Savienības institūciju um, mītnes, un tur ir vairākas mītnes, tas ir skaidrs. Taču, ja mēs runājam tikai par parlamentu, tad juridiski ir tikai viena mītne un ir vairākas darba vietas. Katrīnas teiktais ir ļoti svarīgi, svarīgs budžeta komitejas loma ir konkretizēt skaitļus, un kā to atgādināja arī Eidera, ņemot vērā arī darba vietas, jaņem arī Luksemburgas um, izmaksas vērā, ņemot vērā, um, ka Luksemburga arī ir šī darba vieta. Luksemburgas uh, pārstāvi nav mūsu vidū, taču varbūt mēs varētu gribētu Astrid Lūlingu pieaicināt, lai padarītu mūsu debatas dinamiskākas. Viņa varētu tās bagātināt gan pēc būtības, gan arī pēc formas šīs tēmas izskatīšanā, kā arī citu tēmu izskatīšanā. Tas ir svarīgs ziņojums, ļoti grūts un delikāts. Mums, kā budžeta komitejai, šajā jautājumā ir jāsniedz objektīvi uh, aprēķina norādes, un pēc tam tad būs jāpieņem politiskie lēmumi, balstoties uz pārbaudītiem aprēķiniem un pamatiem. Atvainojiet, jā, lūdzu, referenta kungs. Jā, yeah, thanks, uh, sir. Paldies. Es varu piekrīst varam no komentāru, kurus dzirdēju. Es piekrītu, ka mums ir jāņem vērā tas, kā arī Luksemburgā ir izmaksas Un uh, Luksemburga nav tik uh, ļoti svarīga sabiedrības apziņā, jo tur nenotiek uh, braukāšana vienreiz mēnesī. Tomēr, jebkurā gadījumā, šī Luksemburgas iestādes nav tik pretinīgas kā Strasbūras, piekrīt arī Trautmanas kundzei. Attiecībā uz reālajām izmaksām tas mums ir jāzina. Um, tas ir ļoti svarīgs arguments. Vienīgā lieta ir tāda, ka ir jāizmanto tā statistika, um, uz kurš ir iespējams būvēt uh, argumentus, jo kurā gadījumā vienmēr pastāvēs kāds pretruns. Un, uh, lai arī uh, uh kāds būtu uh, šis spekulācijas par izmaksām, šis ceļojušais sirds nekādā ziņā uh, nav finansiāli pamatojams. Tad attiecībā uz sadalījumu, tas ir mans privātais viedoklis. Es domāju, ka vajadzētu būt uh, labam kompensācijas mehānismam. Mans viedoklis vienmēr ir bijis tāds, ka, ja ir vairāki uh, valdību vadītāju samiti, uh, tad uh, Briselē tie notikti ir ļoti sarežģīti. Drīzāk viņiem vajadzētu doties uz Strasbūru. Un tas var būt daudz labāks risinājums. Tas ir mans personīgais viedoklis. Iespējams, es iesniegšu grozījumu, kas mērķē šādā virzienā. Ami, uh... Dārgais draugs, mēs ar interesi gaidām jūsu eh, ziņojumu lasījumu, jo mēs vēlētos eh, salīdzināt um, tos. Um. Tātad eh, termiņš ir 29. augusts, nē, atvainojiet. Uh, Nē, tātad 16. jūlijas, kā to teicu nu pat, 16. jūlijas līdz pusdienlaikam balsojums budžeta komitejā 5. un 17. AFKO komitejā. Esam izskatījuši visus darbkārtības jautājumus. Paldies jums! Sēde, sēdi pasludina par slēgtu. Vēlētos organizēt nelielu uzņemšanu recepciju, lai pateiktos. Uh, Uh, visiem budžeta komitejas dalībniekiem. Nelielu pasākumu vēlētos organizēt, lai pateiktos visiem, kas iesaistījās mūsu darbā, referentiem un palīgiem un citiem darbiniekiem. Es to vēlējos darīt, taču darba uh, apstākļu dēļ, darba laika dēļ tas nebija iespējams, tādēļ pateicos jums mutiski. Uh, un piedāvāju pēc atgriešanās no vasaras brīvdienām organizēt uh, šādu nelielu uh, svētku uh, pieņemšanu, lai pateiktos visiem, kas ir sadarbojušies ar mums un paveikuši lielisku darbu. Dargi draugi, lai jums jaukas brīvdienas, daži no, jums, no mums tiksies Vašingtonā, neredzēsim ekon komitejas kolēģus, taču zinu, esmu pārliecināts, ka kopā mēs pavadīsim interesantu, auglīgu un ļoti patīkamu nedēļu. Ļoti jaukas brīvdienas, lai jums visiem be, eh, sēdi paslēgtu.